pievēršamies nākamam darba kārtības punktam. Mums ir četri rezolūcija projekti par Laos un Vietnamu, Vietnamu. Un sākumā došu rezolūciju autoriem vārdu vispirms eh, Veronika Dekaizers kundze lūdzu. Paldies priekšsēd. Vēlreiz mums ir steidzamības jautājums par Laos Ir jau arī citas tādas piedzīvotas. Bet šoreiz tiešām kaut kas, kaut kas būtu jāpanāk. Laus ir svītrota no uh, ASV melnā saraksta par cilvēktiesību pārkāpumiem, un tomēr uh, cilvēktiesību aizstāvjiem situācija nav uzlabojusies. Traksa Tantīkundze, piemēram, e, ir žurnāliste, e, rakstniece, un viņa ir apcietināta un nonākusi cietumā neskaidru iemeslu dēļ, vienkārši acīm redzot tādēļ, ka viņa ir paudusi savus uzskatus. Viņa cieši no e, cukurslimības, viņai nestabils veselības stāvoklis viņai ir eh, jārada labāki ieslodzījuma apstākļi Vietnam, uh, Vietnamā eh, vai vislabāk jāatbrīvo. Es mīlu Vietnamu, tā ir brīnišķīga valsts, 2010. gadā viņa uh, tā vadīs ASEAN organizāciju, un ja uh, valsts tiks demokratizēta, tad uh, valsts autoritātes ar to tikai iegūs. Paldies, tagad dosim vārdu Tomasam Manam divas minūtes. Cilvēktiesību situācija Vietnamā rada pamatu bažām. E, cilvēki tiek vajāti reliģisku iemeslu dēļ, īpaši kristieši un budisti. Un tas notiek ikdienā. Kurš iestājas par e, brīvību un tiesībām, tas tiek iebiedēts un e, izspiegots. Uh, Septembrī eh, simt tūksto, simtiem mūku Badnāra klosterī eh, viņiem tika izdarīts uzbrukums un policija nekādu viņus neaizstāvēja. Tie, kas eh, vēlējās pa, paslēpties templī, arī tika fiziski smagi ietekmēti. Tas ir nepieļaujami Eh, kā eh, dēļ šeit ir tikusi ignorēta aicinājuma atgriezties pie cilvēktiesību normālas cil situācijas. Eh, ASEAN valstu vadība nākamgad uzņemsies Vietnam, tā tas ir plānots. Uh, Eh, tātad eh, situācija arī steidzam. Eh, Lausā nav īpaši labāka situācija. Novembra sākumā simtiem demonstrantu mierpilni, kas iestājās par brīvību un demokrātiju, tika brutāli piekauti. Visi centieni šajā valstī panākt demokrātas izmaiņas tiek jau pašos aizmetņos iznīcināti no valsts partijas vienīgās valsts valsts partijas. E, ir arī minoritātes, kas tiek vajāts e, organizācija ārsti bez robežām, kas e, martā arī bija šeit parlamentā, ir paziņojis, ka viņi vairs nespēja sniegt gandrīz uh, humanitāro palīdzību eh, bēgļu apmetnēs, jo bieži pilnīgi patvaļīgi tiek cilvēki apcietināti un piespiest atgriezties lausā. Apgalvojumi, ka tas notiek brīvprātīgi, ir pilnīgi izdomāti. Mēs parlamentārieši aicinām komisiju un padomu mūs informēt precīzi. Kur? No nolīgumiem ar šīm divām valstīm cilvēktiesību un demokrātijas jomā tika ievērot, kuri tika konsekventi novērst jāizver spiediens uz uh, eh, valdībiem Vietnamā un Laosā uh, šo tautu pilsoņu interesēs. Paldies, Hautalas kundze, viena minūte lūdzu. Arvoisa puhemies, on... Priekšsēdētāji. Man ir kāda laba ziņa. ASEAN cilvēktiesību reģionālās, cilvēktiesību aizstāvības reģionālais birojas ir daudz ko panācis. Tas, kas notiek uh, Vietnamā ar mūkiem, ir patiešām briesmīgi. Man ir bijusi iespēja tikties ar mūkiem komitejas sēdē. Situācija Vietnamā ir eh, nepieļaujama. Vairāk nekā 300 mūki un mūķiņi, mūķiņu no diviem klosteriem tika uzbrukts, tika vardarbība uzbrukts. ANO cilvēktiesību padome ir paudis nostāju, ka uz šo valsti vajadzētu nosūtīt uh, ANO uh, uh, novērošanas misiju, lai pārbaudītu cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Paldies. Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā Kristianam Prēdām vārds. cu violentă împotriva călugărilor budiști survenit la sfârșitul lui septembrie vădește cred eu faptul că vietnamul refuză să amelioreze Daudzie cietumnieki kas ir likti cietumā viņu reliģiskās pārliecības dēļ, ir eh, ļoti slikts rādītājs. Šīs valstis cieš no diktatūras. Studentu un skolotāju kustības vēl ar vienu, eh, uh, studentu skolotāju kustību vadoņi vēl ar vienu ir apcietinājumā. Ir notikušas demonstrācijas pret valdību Taču šo demonstrāciju dalībnieki bieži vien nonāk varas pārstāvi rokās un pret viņiem izturas ļoti vardarbīgi. Mums vajadzētu nodrošināt, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Mums ir jānodrošina, lai mazākumtautības tiktu aizstāvētas. Šeit nav runa tikai par reliģisko brīvību aizstāvēšanu. Šie cilvēki ir jāciena. Mums vajadzētu izmantot visas iespējas, lai uzlabotu situāciju. Paldies. Vārds uh, Geringers Teodenbergs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ved sarunas par jaunu partnerības un sadarbības nolīgumu ar Vietnamu. Šajā nolīgumā vajadzētu iekļaut cilvēktiesību klauzulu. Esam dzirdējuši, ka situācija Vietnamā ir uztraucoša. It īpaši ja mēs eh, skatāmies, kas notiek ar eh, interneta autoriem un interneta lietotājiem. Galu galā internets ir paredzēts brīvai neierobežotai viedokļu apmaiņai, taču eh, Vietnamā tiek uzlikti sodi par vārda brīvības izmantošanu, ja tiek runāts par tādiem sensitīviem jautājumiem kā demokrātija un cilvēktiesības. Priekšsādātājs lūdzu runāt lēnāk. Centīšos darīt, ko varu, bet ir viena minūte tikai. 2008. gada noteikumi par emuāriem internetā nosaka, ka saturs šajos blogos drīkst attiekties tikai uz privāto dzīvi. Ja autori runā par politiskām lietām, tad viņiem draud apcietinājums. Tas ir ļoti uztraucoši, un Eiropas Savienība nedrīkstētu klusēt. Mums vajadzētu pret to vērsties arī ar eh, tiesiskiem uh, līdzekļiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka jaunajā nolīgumā vajadzētu iekļaut saistošu cilvēktiesību klauzulu. Paldies! Tagad liberāļu grupas vārdā dod vārdu Van Bālena kungam. Priekšsēdētāji, Āda grupa uzskata, ka Laos un Vietnama nav demokrātiskas valstis. Cilvēktiesības šajās valstīs netiek nodrošinātas. Tāpat netiek nodrošinātas arī reliģiskās brīvības. Tas nozīmē, ka mēs pilnībā atbalstam šo rezolūciju un aicinām komisiju un padomi attiecīgi rīkoties. Paldies! Lielas paldies! Legutko. Legutko kungam vārds. Priekšādētāji, es vēlreiz vēlētos uzsvērt, cik dramatiska situācija ir kristiešiem Vietnamā. Abās valstīs valsts un valsts iestādes vēršas pret kristiešiem. Tā ir komunistiskās pārtējas programma. Komunistiskā pārtēja uzskata kristietību par rietumu imperiālismu reliģiju. Mēs redzam apspiestību, redzam spīdzināšanu, redzam, ka tiek uh, konfiscēti īpašumi. Cilvēki uh, ar varu tiek ievietoti psihiatriskajās slimnīcās. Tas ir neiedomājami no Eiropieša viedokļa. Nedrīkst pieļaut, lai notiktu šāda vēršanās pret kristietību. Mums noteikti ir kaut kas jādara, lai vērstos pret šādu rīcību. Lielas paldies Ligutko kungam. Tagad dodu vārdu Rītas Korhols kundzei. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Lausa eh, septembrī spēra būtisku soli, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju. Tā pieņēma starptautisko cilvēktiesību vienošanos, kur eh, cilvēktiesības un pamatbrīvības tiek nodrošināts. No otras puses ir arī tā, ka praksē viss izskatās pavisam citādāk. Uh, ir vajadzīga milzīga politiskā grība, lai kaut ko panāktu. 1999. gadā uh, tika aizturēti studenti, un viņi joprojām sēž apcietinājumā. Tos vajadzētu atlaist brīvībā. Tas attiecas arī uz tiem uh, demonstrantiem, kas ir aizturēti un arestēti miermīlīgās de demonstrācijās arī vēlāk. Uh, ir jāveic labojumi likumos un jāpielāgo likumdošana starptautiskiem cilvēktiesību noteikumiem. Mums ir jāpalīdz izveidot demokrātiskas sistēmas šajās valstīs, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, Marks Tarabēla, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, 2007. Eh, gada eh, jūlijā eh, varēja kļūt, šis gads varēja kļūt par atvērtības gadu Vietnamā un varēja būt tā, ka cilvēki tā tad varētu izvēlēties savu ticību un tā tālāk. Joprojām nav reliģiskā brīvība Vietnamā un uh, budistu mūki, piemēram, uh, joprojām aizvien vairāk demonstrē uh, ielās, uh, un uh, ir arī aicinājumi uzlabot uh, sociālo un veselības aprūpas sistēmu. Uh, ir svarīgi, lai tas viss tiktu arī īstenots. Starptautiskais pakts par cilvēktiesībām un pa, pa, pamattiesībām ir jāievēro. Uh, jo īpaši attiecībā uz ticības brīvību. Un būtu jāatlaiž brīvībā visi, kas 2009. gada 2. novembrī tika arestēti. Un arī šie studenti, kas tika arestēti 99. gadā, būtu jāatlaiž brīvībā. Tagad Černēcka kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, šajā parlamentā mēs jau esam runājuši par Vietnamu, jo īpaši par budistu tiesāšanu. Tas bija iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Šodien mēs atkal runājam par šo tematu, par ticības brīvību, un šoreiz uh, mēs runājam par kristīgās ticības piekritējiem. Acīm redzot, tā ir realitāte gan Laosā, gan Vietnamā. Mana eh, valsts eh, ļoti rūpējas par cilvēktiesībām, un uh, mums visiem vajadzētu iebilst. Uh, esmu ne tikai uh, politiķis, bet uh, rakstu arī internetā dienas grāmatu, un tāpēc gribētu vērsties pret to, ka tiek uh, sodīti uh, cilvēki, kas uh, raksta emārus internetā. Mums pret to ir jācīnās. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Mauro kungs, lūdzu. Go. Una minūte. Vienu minūti. Priekšsēžkungs. Vajāšanas un diskriminācija uz ticības pamata pastāv ne tikai Vietnamā, un nevis tikai kopš dažiem dienām vai nedēļām, bet kopš 50 gadiem. Pilongas katedrāla tikus eh, iznīcināta, tad tur ir eh, tika uzbūvēts parks tā vietā. Uh, ar buldozeriem tika jaunos Marijas piemineklis no vienas kapsētas novākts. Priesteri tiek apdraudēti, upuri tiek padarīti par uh, pārdarītājiem it kā. Hanojas valdība iebiedē disidentus, Arī Laosā situācija ir tikpat nepieņemama. Kristieši tiek e, nemitīgi vajāti, viņi tiek apdraudēti, nedrīkst e, apmeklēt savus dzimtos ciemats priekšsēžkungs. Reliģiskā brīvība nav tāda e, lieta, ko atvēl kādam, kad ir pie varas vai neatvēl, bet tā ir cilvēktiesība, par to jāiestājas. Paldies! Žobrokungs tagad. Es domāju, ka šī debata par cilvēktiesībām un cilvēktiesību pārkāpumiem ir jāapsveic. Mums ir vienmēr jāaizstāv visi, visos zemes nostūros, kur cilvēktiesības tiek pārkāptas. Bet uh, diskutēt par šiem jautājumiem mums ir jābūt piesardzīgiem, īpaši attiecībā uz valstīm, kur reliģiskā brīvība tiek pārkāpta. Mums visiem vajadzētu brīvi, eh, brīviem pielūgt un uh, praktizēt kādu reliģiju, kurai mēs ticam. Tādēļ šīs, šie gadījumi ir jānosoda un par tiem jāvar diskutēt brīvi. Šeit Eiropā mēs dzīvojam kontinentā, kuram vajadzētu vienmēr būt kā gaišam piemēram attiecībā uz cieņu pret cilvēktiesībām. Protams, šie pārkāpumi savā smagumā ir e, ļoti smagi, bet es esmu arī nobžīts par Strasbūras cilvēktiesību tiesas e, spriedumiem, runājot par Itāliju. E, tas ir ļoti bīstams precedents kopsavilkumā. Mums vienmēr ir jāiestājas par cilvēktiesībām, tas ir jāaizstāv katrā atsevišķā gadījumā. Paldies! Un galu galā šajā raundā pēdējais runātājs būs Čāls Stanoks. Priekšsēžkungs, paldies! Vietnam un Laos ir vienīgie eh, ar Kubu un um, Ķīnas tautas republika, kur ir vienpartijas komunistu diktatūras, kur uh, brīvas debates, uh, demokrātija, interneta, emā rakstīšana un tam līdzīgi uh, nav zināmi. Uh, Vietnamā, Lausā, eh, Vietnamā eh, katoļi un citi tiek vajāti Lausā, daudzi eh, iebiedēti bēg uz taizemi. Es ticu, ka visa labā griba, kāda vien mums var būt, un visi šie ANO paziņojumi un tā tālāk, nespēs pārvērst komunistu diktatūras liberālās demokrātijās. Paldies! Un tagad dosim vārdu atkal komisāram De, de, de Guhta kungam. Paldies! Priekšsēžkungs, dārgie kolēģi, ļaujiet man vispirms uh, izteikties par Laosu komisiju. Uzskat, ka pēdējo gadu laikā ir bijusi būtiska politiskā situācijas uzlabošana Laosā un piekrīt Eiropas parlamentam, ka tas, ka Laos ir uh, ratificējusi starptautisko uh, pilsoņu uh, brīvību uh, Eh, nolīgumu ir solis uz priekšu. Eh, komisija apsveic arī eh, invalīdu tiesību konvencijas apstiprināšanu. Aprīlī Laos apstiprināja dekrētu, kas atļauj nacionāla līmenī veidot pilsoniskā sabiedrības organizāciju. Tas ir būtisks solis, lai ļautu uh, biedrošanās brīvību un ļautu e, pilsoniskai sabiedrībai piedalīties valsts attīstības procesā. Un tomēr mēs piekrītam Eiropas parlamenta bažām par politiskiem iesūdzītiem. E, e, šie trīs individi, kurus piemin Eiropas parlaments, oktobrī tomēr valsts vara ir atkārtojis savu uzskatu, ka Gjočs kungs jau ir palaists brīvībā 2002. gadā. Uh, un divi no pāriem trim - Sengs Alum, Feng Fans un kungs Tangs Pasūt Kakans, uh, eh, esot uh, labā veselības stāvoklī, varas iestādes apgalvo, ka Huang Shang Van Ivan uh, eh, gadījums viņam pat nesot zināms atvainojiet par uh, izrunu. Eiropas komisija ir vērsies pie diplomātiem un citiem uh, par uh, novembra sākumā nu, it kā notikušiem eh, masveida arestiem, eh, kas vērsts pret demonstrantiem, bet eh, informācija nav apstiprināta. Komisija piekrīt Eiropas parlamentam, ka 158 cilvēku aizturēšana Nonkajā um, prasa steidzam risinājumu komisiju, aicina Laus un Taizemes valdības ļaut šiem cilvēkiem uh, doties trešām valstīm, kur, eh, kuras viņiem piedāvājuši politisko patvērumu. Attiecībā uz eh, bēgļu apmetnēm taizemē eh, situācija jāizmeklē tālāk. Tagad ļaujiet man pievērsties Vietnamai. Komisija piekrīt parlamenta bažām par nesenām pazīmēm, ka valdība ir ieņēmusi stingrāk nostāju attiecībā pret cilvēktiesībām. Uh, nesenās apcietināšanas, eh, mierīgu blogotāju aizturēšanas un cilvēktiesību aizstāvu vajāšanas, kā arī vajāšanas, kas vērsts pret eh, mieri pilno budistu sabiedrību, eh, rada mums bāžas. Mēs aicinam Vietnamu, kas ir starptautiskā pilsoņu un politisko tiesību uh, Eh, konvencijas dalībvalsts eh, ievērot šīs tiesības un palaist brīvībā visus eh, politiskos ieslēdzotos, īpaši Līkong Din, Trankaitum Tu un katoļu priesteru tēvu Ingūnu Van Lī, kuri pat labāk atrodas ieslodzījumā tādēļ, ka viņi brīvi pauduši savu viedokli. Mēs arī piekrītam, ka neatkarīgākiem medijiem būtu svarīga loma, lai uh, rastu izpausmas veids uh, sabiedrības neapmierinātībai. Vietnamā jāpieņem preslikums, kas būtu saskaņā 9. pāntu uh, jau minētajā konvencijā. Uh, tomēr mēs uzskatām, ka ir pamats optimismam par cilvēktiesību dialogu ar Vietnamu un dialogam ko sadarbībai ir jāparāda e, skaidri labi rezultāti, un tieši tādu mēs vislabāk varam veicināt situācijas uzlabošanos Vietnamā. Paldies, komisār kungs! Tagad debats ir beigušās, un nākamais darba kārtības punkts ir pieci rezolūcija projekti par Ķīnu attiecībā uz minoritāšu tiesībām un nāsodu piemērošanu. Eh, došu vārdu Dekaizers kundzei sākumā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa